jomā. Noslēgumā gribu vēlreiz teikt, ka ārkārtīgi augstu vērtēju jūsu iniciatīvu un domāju, ka tā nāk ārkārtīgi savlaicīgi. Liels paldies, Demanakī kundze! Līdz ar to debats ir noslēgušās un balsojums par šo ziņojumu notiks rīt pusdienas laikā. Lieliski tālāk darba kārtībā ir Salavrakos kunga ziņojums par ierobežojumiem zivsaimniecību jomām, un te runājam par Melno jūru un tertoliem ūdeņiem, vidusjūrā, Melnajā jūrā konfliktu risināšanu. Došu pirms vārdu referentam uz četrām minūtēm. Salavrakos kungs lūdzu. Kirjā, Paldies, priekšsēdus kundze, komisārs kundzi, dārgie kolēģi. Eh, es gribētu sākt ar pateicības vārdiem visiem, kas piedalās šajā debatē un tiem, kas <clears throat> ar man kopā strādāja pie šī uh, ziņojuma. Mums izdevās viengablainu tekstu izstrādāt, ko mūsu komiteja vienbalsīgi atbalstīja Eh, šodien jūras politikā ir nozveic ierobežojumi zināmos teritoriālos ūdeņos. Un, protams, tas ietekmē jūras vidi, jūras resursus. Šī problēma ir jārisina, jo rodas konflikts un mums ir vajadzīgas vadlīnijas, lai no šos konflikts zvejas reģionos atrisinātu. Pamats protams, ir uh, dalība valstu, kā arī ēs e likumdošana, kā arī startautiskās tiesības un startautiskās jūras tiesības. No 21 valsts līdz šim tikai trīs šo jūras konvenciju līdz šim nav parakstījušas, proti Sīrija, Izraela un Turcija. Taču uh, arī tās varbūt tā vēl pievienosies jūras un piejūras e, reģionu izmantošana, kā arī e, zīvi resursu izmantošana ir jāplāno tā, lai visi uh, turētos pie vieniem noteikumiem. Zvejas resurs, <clears throat> kā arī kontrola un nelegālais nozvejas apkarošana ir parādījis, ka ir uh, iespējams panākt labāku aizsardzību, ja uh, likumdošana ir skaidra un konkrēta. Es gribu redzēt izveidojamies jūras reģionus, kā es arī eh, paužu šajā ziņojumā, kas tiktu stingri kontrolēti saskaņā ar dalību valsts likumdošanu. Protams, ka arī eh, subsidiaritātes princips vienmēr ir jāievēro. Dalību valsts vēlas arī aizstāvēt savus intereses un dažkārt ir labāk pieņemt lēmumus uh, zemākos līmeņos. Paldies komisārei par komisijas centieniem jūras politiku sasaistīt ar jūras attīstības stratēģiju. Ir arī iegūmu un izmaksu pētījums kurā tiek izdarīts secinājums, ka ir daudz labāk arī šo uh, Eiropas Savienības zonu attīstībai, uh, ja mēs šo pasākums pieņemam, kas ietekmēs arī pozitīvi šo reģionu tautsēmniecības. Paldies! Debats. Justī, kungs. Paldies priekšādātāji. Es gribu teikt paldies referentu par lielisku pavoto, paveikto darbu un gribu uzsvērt vēl pāris tādas lietas, kas man šķiet īpaši svarīgas. Pirmām kārtām starptautisko jūras tiesību ievērošana tajā brīdī, kad runājam par pārobežu konfliktiem šajās jūrās. Trešajā pantā rezolūcijas projektā par to arī runāts. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai konfliktu risinājumi būtu miermīlīgi saskaņā ar ANO jūras tiesībām. un parlaments pilnīgi noteikti atbalsta. Šo 61. gadā parakstīto konvenciju, un jo vajadzētu šāda veida risinājumus nemeklēt kaut kāda veida politiskās niansēs. Otram kārtām 15. punktā gribu teikt, ka arī priecājos par to, ka tiek runāts par ekskluzīvajām ekonomikas zonām. Mm un ceru, ka tādējādi mēs vēlreiz apliecinam Eiropas vērtības. Un paredzam, ka šķīrētiesa var novērst dažādu veidu konfliktu šai ziņā. Paldies, nākamais runātājs. Hvala lijepo. U svom izvješću izvjestitelj Salvarakos ispravno uočava... Paldies, priekšādātāji savā ziņojumā referents runā par visu jūras satiksmi, kas norisinās šajā jūrā un kas nereti apgraud jūras vidi. Un nedrīkstam tāpat arī aizmirst pilsētu vidu attīstību eh, pie jūru krastiem. Vidusjūrā problēmas ir būtiskas. Un ir nepieciešama integrēta pār, pārvaldība piekrast, piekrastas joslās. Uh, gan dalībvalstu līmenī, gan iesaistot šai pārvaldībā arī trešās valstis, tā lai izvairītos no konfliktu rašanās. Adrijas jūrā, piemēram, lielākā daļa zivju krājumu eh, un tiek zvejots ar flotēm no, no dažādām valstīm, un ir vajadzīga ilgspējīga attīstība no visām iesaistītajām pusēm. Piekrastas zonas un atsevišķas salas Nu, piemēram, šobrīd skan tāda problēma, ka cilvēki no šīm vietām aizbrauc. Un, protams, līdz ar to samazinās arī dažāda veida ekonomiskā aktivitāte, un tas ietekmē arī zvejniecību. Tāpēc vajadzīga integrēta pieeja, vienlaicīgi ņemot vērā arī šo ekonomikas dimensiju, kas ir zivsaimniecībai kā tādai, un jādomā arī par viedējo iedzīvotāju atbalstu šajās jom, šajos reģionos. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies! Esmu pati no Horvātijas. Un, protams, ka Horvātijai ir būtiska krasta līnija un eh, pie, pie, pie vidusjūras, un, protams, ļoti daudz iedzīvotāji Horvātijā dzī, iztiek no zi, zvejas, no zivsaimniecības. Tāpēc ar kā tik priecājos par šo rezolūciju, kurā paredzēti veidi, kā atrisināt Eh, konfliktus, tā lai nenorisinātos, piemēram, arī pārliecīgi jūras krājumu izmantošana. Pa, ekskluzīvo ekonomikas zonu izveida ļaus dalībvalstīm aizsargāt savas jūras ūdeņus. Vienlaicīgi sadarbojoties eh, savā starpā. Ar šo sadarbību varēsim samazināt uh, pārliecīgo zivju krājumu izmantošanu un noplicināšanos. Un varēsim izstrādāt ilgtermiņa vīziju, tāpēc gribu aicināt komisiju ņemt vērā šo ziņojumu un nākt klajā ar pavisam konkrētiem mēriem, kas varētu šai jomā iedarīties, piemēram, kādu rezolūciju vai paziņojumu. Također se želim uh, pridružiti svim pohvalama. Paldies! Arī es gribu teikt paldies referentam par lieliski paveikto darbu. Mēs ļoti labi zinām, ka zivsēmniecība ir tā joma, kas rada jaunas darba vietas un vienlaicīgi, protams, ir arī lūk veselīgs pārtiks avots un tam līdzīgi. Un pārzveja vidusjūrā un Adrijas jūrā, par ko runāju, protams, visvairāk, jo es pati dzīvoju pie šīs Adrijas jūras krastiem, pārzveja un pārliecīga nozveja pilnīgi noteikti ir reāla problēma. un šobrīd atbilstīgi ilglaicīga pārvaldība netiek īstenota. Piekrastes teritorija pārvaldība arī ir viens ļoti svarīgs elements pilsētvidu attīstība tāpat, vienlaicīgi domājot par vidas aizsardzību. Tāpēc nepieciešams pieņemt ietver programmu, kādu stratēģiju, kas attiektos uz vidus jūras reģionu un palīdzētu aizsargāt jūras krājumus un jūras resursus kopumā, tāpēc pilnībā atbalstu šeit paustās idejas un procedūras. Paldies! Tālāk Milan Monkungs. Komplimenti alla Ragos, che ha fatto un ottimo lavoro. Signor Commissario. Paldies Salavarakas kungam, kurš ir pastrādājis ļoti labi. Viss ir patiesībā vienkārši, ko mēs domājam ar šo pašinstīvu ziņojumu. Tad, kad parlaments uh, parāda, kā ceļš ir jāiet. Mēs sagaidām, ka komisija kaut ko piedāvās. Un es vēlētos arī nākt klājā ar savu priešlikumu, lai komisija uzņemtos iniciatīvu. Komisijai ir jāņem vērā tas, kāda ir situācija vidusjūrā. Mēs esam piedzīvojuši ļoti smagus laikus pēdējo gadu, pēdējos gados, un par vidusjūru būtībā ir piemirst. Un kopējā zivsaimniecības politikā, ar kur mēs regulējam Eiropas eh, valstu darbību šajos ūdeņos, bet kā tad ar tām valstīm, kas neietilpst Eiropā? 14 no šīm valstīm nav Eiropas Savienības valstis, un tās arī darbojas eh, vidusjūrā. Un nav nekādu noteikumu, ja neskaita starptautiskās konvencijas. Tādēļ es uzskatu, ka Eiropas Savienībai būtu jāsagatavo politika, kas, kas ir mērķēta uz šīm valstīm, kas arī izmanto vidusjūras resursus Mēs runājām jau iepriekš par nolīgumu ar Mauritāniju, un mēs runājām par zonām, uz kurām uh, dodas arī Eiropas kuģi. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai būtu jānoslēdz virkne nolīgumu ar uh, šādām valstīm, bet uh, mēs nedrīkstam domāt tikai par zivsvēmniecību un zivīm. Ir ar šiem nolīgumiem jāpanāk, ka šīs valsts ievēro Eiropā pieņemtos noteikumus. Ja Salvarokas kunga eh, ziņojums eh, radīs šādu iniciatīvu no komisijas puses, tad parlaments ļoti būs ieinteresēts un tad zivsaimniecības nozarei būs labi panākumi. Paldies, ka ļāvāt man izteikties ilgāk. Jā, tiešām tikai izņēmumu kārtā piešķir jums vairāk laika, jo bijāt pats pēdējais šīs dienas runātājs. Pirms dod vārdu tagad lūk komisārai. Honourable members, ladies and gentlemen, I welcome. Cienījamie deputāti, dāmas un kungi, man ir liels prieks par savu Rokas kungu sagatavoto ziņojumu un kopumā es varu piekrist viņa veiktajai situācijas analīzei. Mēs piekrītam, ka jūra ir liels izaugsmas avots un jūras resursu dzīvo un nedzīvo izmantošana ir jāīsteno ilgspējīgi. Lai panāktu šādu ilgspējību, mums ir nepieciešams administratīvais ietvers, laba pārvaldības sistēma, uh, un efektīva resursu pārvaldība, efektīva pārraudzība un efektīva reģionālā līmenī panākto pasākumu īstenošana. Lai nodrošinātu zivju krājumus eh, vidusjūrā un Melnajā jūrā, ir vairāk jārīkojas eh, nacionālajā un reģionālā līmenī. Mums ir jāpild savi uzdevumi jāpieņem tiesību akti vai nu vidas vai zivsaimniecības jomā, un es piekrītu Milāna kungam, mums jācenšas arī uzrunāt ne ēs partnerus, lai arī viņi virsītos uz ilgspējīgu resursu pārvaldību, lai panāktu vienādas spēles noteikumus visiem un izvairītos no strīdiem, vai vismaz tos atrisinātu miermīlīgā ceļā, kas nevienmēr ir tik viegli, kā izklausās ņemot vērā, cik daudz ir piekrasts valstu, kas nav Eiropas Savienības dalība valsts pie šo jūru eh, krastiem un ka ekskluzīvās ekonomiskās zonas vēl nedarbojas vidus jūrā, mums ir jāturpina un jāpilnveido sadarbība, dialogu veidošana un reģionālās stratēģijas un iniciatīvas. Tas ir vienīgais ceļš uz priekšu patreizējie fórumi, piemēram, vispārējā zivsaimniecības komisija, vidusjūrai un starptautiskā komisija Atlantijas tunču saglabāšanai un Barcelonas un Bukarestas e, jūras konvencijas ir ļoti daudz devušas un lielu da ārtavu šī darbība ir ieguldījis Eiropas Savienība. Piemēram, tagad mēs esam uzņēmušies iniciatīvu un e, domājam par to, kā vēl vairāk veicināt GFSM pārskatīšanu. Mums tas ir jāpārskata, jāuzlabo sadarbība. Ir jāuzlabo datu apkopošana, ko varētu izmantot kā pamatu zinātniskiem pētījumiem un reģionālais jūsaimniecības plānošanas un pārvaldības plāni ir jāpilnveido, lai cīnītos pret nelegālo zveju. Ar Turciju, Krieviju, Ukrainu ir jārunā saistībā ar Melno jūru un jā veido, jāsarīko konference, lai veicinātu iesaistīto pusu uh, līdzdalību. Dalību valstīm un partneru valstīm arī ir jārīkojas, lai panāktu ilgspējīgu e, eksploatāciju ar zemu ietekmi uz vidi. Piemēram, ir mūsu dalību valstu iniciatīva sadarbībā ar komisiju saistībā ar Adrijas jūras reģionu. Un šī formā tad var aprunāt minētās grūtības. Ekskluzīvo ekonomisko zonu izveidošana ir dalībvalstu kompetencē, un arī tām būtu savā starpā jāsadarbojas un jāsadarbojas ar partnervalstīm, lai uzlabotu resursu uzraudzību, to izmantošanas uzraudzību un koordināciju. Nesens pētījums, ko pasūtīja komisija par ekonomisko, ekskluzīvu ekonomisko zonu izveidi vidusjūrā, norādīja, ka būs lieli iegūmi, ja piekrastas valstis pildīs savus pienākums un tiesības saskaņā ar ANO jūras tiesību konvenciju, tieši domājot par ekskluzīvajām ekonomiskajām zonām. Šobrīd mēs domājam par iespējumu iniciatīvu, lai mudinātu dalībvalsts maksimāli izmantot savas tiesības un pienākumus attiecībā uz ekskluzīvajām ekonomiskajām zonām, lai uzlabotu dabīgo resursu ilgspējīgu pārvaldību un attīstītu uh, jūras. Mums ir nepieciešams šādas iniciatīvas vidusjūrā. Noslēgumā var teikt, ka ļoti augstu vērtēju šo ziņojumu un augstu vērtēju arī komisijas ieguldījumu veicinot dialogu ar trešajām valstīm. Varu jums teikt pilnīgi atklāti, ka komisija darīs visu, lai uzlabotu resursu pārvaldību Melnajā jūrā un arī Vidus jūrā. Paldies! Paldies, līdz ar to debats ir beigušās. Balsojums par šo ziņojumu rīt noris, norisnies rīt pusdienas laikā. Nākamā sanāksme būs rīt no 8.30 Darba kārtība ir pieņem, pieejama attiecīgajās mājas vietnēs, un līdz ar to šī vakar sēde ir beigusies.